Right, ladies and gentlemen, I think we better. Dāmas un kungi, būtu patiešām jauki, ja mēs varētu sākt sēdi un jūs visi būtu savās vietās. Pirms, pēc pāris minūtēm sāksim darbu. So, ladies and gentlemen, dear guests, welcome to... Dāmas un kungi, dārgie viesi, laipni lūgti eh, šī vakara komitejas sēdē, ko rīko ārlietu komiteja kopīgi ar attīstības uh, komiteju un cilvēktiesībā apakškomiteju. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai kādam ir um, iebildumi vai papildinājumi? Nē, tad mēs pieņemam darba kārtību bez izmaiņām, bez grozījumiem. Otrais darba kārtības punkts uh, ir Kā parasti priekšsēdētāja paziņojuma, man nekas eh, nav ziņojams, tikai tas, ka šī uh, mūsu kopīgā komiteja sēde tiks pārraidīta tīmeklī, un šeit ir klāt arī televīzijas uh, filmēšanas grupa, un 20 valodās ir iespējams klausīties tulkojumu. Trešais darbkārtības punkts, dārgie kolēģi, man ir liels gods kopīgi ar Tomasu Tobē, kas ir. Uh, with... Kopīgi ar Tomasu Tobē, droā komitejas priekšstādātāju Mariju Arēnu vadīt šo sēdi. Mēs šo sēdi rīkojam kopā ar eh, Ķīnas delegāciju, un šeit ir klāt arī Reinhards eh, Butikofers, kas vada delegāciju. Un uh, eh, Sahara balvas laureāts šogad nav varējis ierasties uh, personīgi parlamentā, un tādēļ man ir ļoti liels prieks sveikt šeit viņa meitu Irhemu. Ms. Ilam, you are this week in the European Parliament. Laipni lūgti Eiropas parlamentā, lai saņemtu Saharova balvu jūsu tēva vārdā. Mēs eh, saprotam, ka tas jums nav pašsaprotami piedalīties šajās ceremonijās. Jūs tēvam ir piespriests mūža ieslodzījums cietumā. Mēs eh, atzinīgi vērtējam gan jūsu, gan viņa drosmi. Eiropas parlaments eh, kopš 1988. gada piešķir Saharo balvu par gara brīvību, un gadu laikā tas ir kļuvis arī par tādu kā simbolu, lai godinātu visus tos, kas cīnās par cilvēku tiesībām visā pasaulē, gan individus, gan organizācijas, kas to dara arī nevienmēr tajos eh, labvēlīgākajos apstākļos. Cilvēktiesību aizsardzība pasaulē ir kļuvusi aizvien eh, svarīgāka. 2019. gadā izskaņā mēs redzam, ka cilvēku centieni pēc demokrātijas, um, pilsoniskajām brīvībām ir nenogurstoši visā pasaulē - Alžīrā, Kartūmā, uh, Santiago de Čīle un arī daudzās citās pasaules pilsētās. Mēs, protams, nevaram ignorēt to, ka šie cilvēki vēlas demokrātiju, brīvību, savu tiesību aizsardzību. Uh, Un arī Ilhams Totī, jūsu tēvs, profesors par to cīnās, un lai gan viņš ir ekonomikas profesors, viņš ir veltījis visu savu dzīvi, lai aizstāvētu Ķīnas uiguru mazākumu tautību. Viņš ir vairāk kā divas desmitgadus mēģinājis uh, radīt dialogu starp uh, uiguriem un pārējiem Ķīnas iedzīvotājiem. Viņš ir arī rakstījis vairākas esejas par kulturāliem, sociāliem, ekonomiskiem izaicinājumiem izaicinājumiem, ar ko sastopas Uigurs savas dzīves laikā. Un 2006. gadā viņš ir arī izveidojis īpašu tīmekļa platformu. Un, diemžēl, šīs tīmekļa vietne tika slēgta un 2009. gadā Arī uh, jūs tēvam tika izvirzīts apsūdzības, un 2014. gadā viņam tika piespriests um, mūža ieslodzījums cietumā pēc tādas divu dienu ilgušas tiesas prāvas, kas principā bija inscinēta. Un uh, piešķirot jūsu tēvam Ilhamam Toti uh, Saharo balvu, Eiropas parlaments pievērš uzmanību tam, cik grūtos apstākļos ir jādzīvo uiguru minoritātei Ķīnā. Un tagad došu vārdu devkomitejas priekšsēdētājiem Tomasam Tobē. Paldies, dārgie kolēģi, kopš 2017. gada Ķīnā ir uzbūvētas uh, masveida um, tādas ieslodzījuma nometnes. Ķīna noliedza, um, ka šādas um, nometnes pastāvētu un beigās atzina to esamību, sakot, ka tās ir tādas pāraudzināšanas un pārizglītošanas nometnes. Tiek lēsts, uh, ka šajās nometnēs ir apmēram 1 līdz 2 miljonu uiguru un citu musulmaņu minoritāšu. Uh, Un, eh, Tās ir kopienas, kas sistemātiski tiek apspiestas un pat iznīcinātas. Ķīna eh, šos cilvēkus dēvē par ekstrēmistiem. Ķīna šo cilvēku ieslodzīšana darba nometnēs ir uh, vērtējusi kā tādu ļoti veiksmīgu pasākumu, lai vērstos pret Ķīnas musulmaņiem. Tas patiešām ir šausminoši. Parlaments ir aktīvi nosodījis uiguru minoritātes tiesību pārkāpumus trīs rezolūcijās, kas tika pieņemts 2016. gadā, pērn un šogad. Ķīnas pret uiguriem izvērstā politika ir tikusi asi kritizēta gan ANO cilvēktiesību padomē, gan arī ANO trešajā komitejā 2019. gadā. Citas valstis, arī musulmaņu valsts tā skaitā, ir um, atbalstījuši Ķīnu arī publiski. Šī gada 18. aprīļa rezolūcijā mēs pieprasījām, lai Ķīnas valdība nekavējoties atbrīvotu no ieslodzījuma Ilhamu Totī un vairākas citas ļoti nozīmīgas uiguru personības, kas tiek vajātas savas reliģiskās konfesijas vai arī politisko uzskatu dēļ tikai tādēļ, ka ir atļāvušās baudīt sev mm, pienākošās brīvības, vai nu tā būtu ticība vai runas brīvība vai kas cits. Mēs esam patiešām ļoti vīlušies, ka septītajā cilvēku tiesību dialoga kārtā starp ES un Ķīnu nav gūti nekādi taustām rezultāti, un mēs pieprasām mērtiecīgu uh, sankciju ieviešanu pret uh, uh to uh, ierēģņu uh, pret tiem ierēģiem, eh, kas ir arī atbildīgi par uiguru vajāšanu. Un Ilhams Totī ir trešais uigurs, trešais eh, Ķīnas pilsonis, kas ir saņēmis eh, šo balvu. 2006. gadā, kad tika runāts par piekto modernizācijas vilni, um, Eh, kāds eh, disidents jau saņēma šo balvu eh, vēlāk 2016. gadā Ehm, vēl eh, šī balva atkal aicinoja uz Ķīnu, un eh, pēc trim eh, gadiem balvas laureāts tika atbrīvots no ieslodzījuma. Ilhams Tohtī saka, ka viss, ko viņš vēlas, ir cilvēku mierīga līdzās pastāvēšana. Ja Ķīnas valdība Ilhamu uzskata par separātistu, tas notiek tādēļ, ka viņi Ujūrus uzskata par teroristiem. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai jūsu tēvs tiktu atbrīvots no ieslodzījuma. Tagad došu vārdu Arēnas kundzei. Paldies, runāšu frančodā. Madame uh... Ilhams kundze, kā jau pieminēja Tomas Tobē, uh, jūs noteikti varat rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu. Uh, lai uh, mēs varētu turpināt cīnīties par jūsu tēva atbrīvošanu. Mēs turpināsim nenogurstoši par to runāt, un uh, mēs šo prestižo balvu piešķiram uh, īpašām personībām, organizācijām, kas cīnās par gara brīvību. Jūsu tēvs ir cilvēks, kas allaž ir meklējis dialogu iespējas. Ja Un uh, mēs apzināmies, ka šī balva e, pievērš arī lielu mediju uzmanību un ka e, tā, protams, ir piešķirt tiem cilvēkiem, kas ir atļāvušies mm, sacelties pret pastāvošo varu. Un eh, jāsaka, ka mm, valstīm ir kaut kas jādara. Eiropas parlamentam ir jāturpina eh, cīnīties par visu laureātu tiesībām, kas joprojām atrodas ieslodzījumā. Divtūkstoš deviņpadsmitajā gadā mēs esam saņēmuši arī divas labas ziņas. Salīdz Osmans 2007. Eh, gada eh, laureāts, eh, kas bija ieslodzīts vairākas reizes cietumā, šī gada sākumā tika atbrīvots ņemot vērā politiskās pārmaiņas Sudānā. Tas ir uh, brīvs uh, cilvēks, brīvdomātājs, kas pagājuši gadu arī bija ieradies Eiropas parlamentā, lai šeit uzstātos, un ar lielu prieku Strasbūrā šajā pašā zālē mēs uzņēmām Olegu Sencovu. Um, kino režisoru no Ukrainas, kas ir pagājušā gada laureāts. Viņš beidzot ir atbrīvots no cietuma. Mēs varējām ar viņu diskutēt par situāciju Ukrainā. Diemžēl pagājušā nedēļa mēs arī uzzinājām, ka 2015. gada um, laureāts Raifs Badawi ir uzsācis bada streiku. Uh, Mēs pieprasām, lai Rijādas iestādes beigtu uh, šī uh, cilvēka vajāšanu un atbrīvot no ieslodzījuma arī viņa advokātu. Es gribēju pieminēt arī Nasrīnu Satudī, kas ir Irānas advokāte un 2012. gada laureāta. Viņai ir piešķirti 38 gadi cietumā. Šis smagais cietumsots ir galīgi neizprotams. Mums ir jāturpina cīnīties par viņas uh, atbrīvošanu. Ja runājam par Hazamu Satanā, laureāti, kas ir 2011. gada laureāti, eh, arābu pavis, pavasara aktīvisti. Eh, jāsaka, ka viņa jau cietumā ir pavadījusi gandrīz eh, deviņus gadus. Mums ir jāturpina cīnīties par šo izcilo personību tiesībām. Tie ir pārliecināti humānisti, kas, ar kuriem mums ir kopīgas vērtības. Mums, protams, ir jābūt konsekventiem, domājot par savām politiskajām aktivitātēm. Es vadu droā apakškomiteju, un ja mēs runājam par cilvēktiesībām, protams, ir jāpiemina arī tas, ko dara gan ārlietu komiteja, gan attīstības komiteja un visām komitejām patiesībā parlamentā savās aktivitātēs, savā parlamentā parlamentārajā darbībā ir jāiedzīvina arī šī cilvēku tiesību dimensija. Un e, šī balva tiek piešķirta jūsu tēvam viņa nenogurstošajai cīņai par cilvēku tiesībām un brīvību, un es ļoti ceru, ka viņš jau drīzumā tiks atbrīvots no cietuma. Paldies, ka jūs esat šeit ieradusies. Paldies Arēnas kundzei, paldies Tobē kungam par šiem komentāriem, un tagad bez liekas kavēšanās es došu vārdu Džoharai Ilhamai. Uh, šī gada uh, Sahrau balvas ieguvēja meitai. Lūdzu. Thank you very Paldies. Sveicināti. Mani sauc Džohara Ilhama. Es neesmu sagatavojis nekādu runu, lai šodien uzstātos jūs priekšā. Es runāšu brīvi, kā. Ka balvas laureāta meita, kā uiguru kopienas pārstāve. Es tikai nu, pastāstīšu nedaudz par mūsu dzīvi. Pirmām kārtām liels paldies Eiropas parlamentam par balvas piešķiršanu manam tēvam man patiešām paveicās, ka es varēju nokļūt šeit, Strasbūrā, lai tēva vārdā pieņemtu šo balvu. Bet Diemžēl viņš pats nevarēja ierasties šeit, lai balvu saņemtu savām rokām. Es būtu ļoti vēlējusies, lai viņš šodien būtu klāt, un vēl vairāk es eh, pat vēlētos, lai tādas balvas uh, nebūtu nepieciešams. Ne, un tas nozīmētu, ka tad cilvēktiesība pārkāpuma pasaulē nebūtu. Es patiešām vēlētos, lai pienāktu tāda diena, um, kad nevienu nevajadzētu apbalvot par cīņu par cilvēku tiesībām, un lai no ieslodzījuma tiktu atbrīvots gan mans tēvs, gan arī visi pārējie cilvēku tiesību aktīvisti. Kāds tad īsti ir mans tēvs? Viņš ir ļoti godīgs cilvēks, ārkārtīgi drosmīgs un um, godsirdīgs. Viņš eh, piedod jebkuram pirms sava aresta. Es atceros, es ar viņu sazvanījos Skype. Viņš man teica, mīļo meitiņu, man liekas, ka mani varētu arestēt. Un lūdzu, nebaidies, ja tas notiks un neienīsti ne Ķīnu, ne Ķīnas valdību. Es nevēlos, lai tu savu dzīvi pavadītu uh, naidā. To viņš man pateica. Un Ķīnas valdība pas, pateica, ka mans tēvs ir separātists un tā, kāds, kas pieprasa vārdarbības izmantošanu, ka viņš ir ekstrēmists. Vai tad ekstrēmists teiktu tādus vārdus? Nē, es tā nedomāju. Vai kāds, kas mēģina popularizēt vardarbību, teiktu šādus vārdus? Nu, nē. Un ļoti bieži esmu atkārtojusi, ka mans tēvs izmantoja vienu vienīgu ieroci - savus vārdus. Viņš izmanto valodu, lai uh, meklētu risinājumus problēmām. Ķīnā joprojām pastāv daudz problēmu, un uh, mans tēvs Alaži ir uzskatījis, ka laikā neatrisināts problēmas var uh, vēl tikai samilst. Viņš ir mēģinājis Allaži dzīvē uh, meklēt risinājumus, un viņš ir vēlējies arī palīdzēt Ķīnas valdībai, piedāvājis dažādus uh, risinājumus. Un uh, tas ir cilvēks, uh, kas ir objektīvs un godīgs, un tā vietā, lai viņam pateikt paldies Ķīnas valdība, viņa ielika cietumā un piespried mūža ieslodzījumu. Un kādā no savām intervijām viņš teica, es zinu, ka mani ieslodzīs, es vienkārši to zinu. Un varbūt, ka man piešķirs desmit gadu cietumsodu, varbūt 20 gadus cietumā. Bet nu, man neliekas, ka Ķīnas valdība ir tik uh, nejauka. Un pat ja man piespriedīs ieslodzījumu, es turpināšu palīdzēt eh, saviem cilvēkiem, savai kopienai un arī Ķīnas valdībai. Lūk, tāds ir mans tēvs. Esmu pilnīgi pārliecināta, ja būtu laika mašīna, un ja mans tēvs varētu atgriezties piecus gadus senā pagātnē, pirms uh, viņu apcietināja, viņš rīkotos tieši tāpat. Viņš turpinātu cīnīties par uiguru tiesībām. Pat, ja viņš zinātu, ka viņu ieslodzīs. Un pat, ja viņš zinātu, ka viņu varētu ieslodzīt uz visu mūžu, spīdzinātu, um, uh, uh, pieķēdētu un uh, liktu badoties. Es zinu, ka viņš nemainītu savu pārliecību, jo tāds ir mans tēvs. Es pēdējo gadu laikā ļoti aktīvi uh, esmu cīnījusies par savu tēvu tiesībām. Pēdējā gada laikā esmu vairāk pievērsusies arī uiguru tiesību aizstāvībai un tik daudzas reizes esmu jau gandrīz padavusies. Uh, Un es esmu teikusi, nē, nu vienreiz pietiek, pietiek veltīt manu laiku tam visam, bet lūk, pēc pieciem gadiem esmu ieradusies Eiropas parlamentā un es pat zinu, ka šī tikšanās ar jums un balvas piešķiršana manam tēvam varētu man radīt arī problēmas. Ķīnas valdība jau par to nepriecājas, bet es nevaru vienkārši sēdēt rokas klēpī salikusi, jo, ja es neko nedarīšu, es vairs nevarēšu ieskatīties acīs savam tēvam. Es gribu, lai viņš ar mani lepotos, lai viņš lepotos ar savu meitu, jo pateicoties viņam, es esmu kļuvusi par to cilvēku, kāda esmu šodien. Un lūkšu jums visiem nenovērsties no mana tēva Lūdzu, domājiet par tiem simtiem tūkstošiem, miljoniem uiguru, kas ir pilnīgi nevainīgi, kas ir ieslodzīti cietumā vai koncentrācijas nometnē. Lūdzu, domājiet par viņiem. Un es patiešām ceru, ka iznākums būs viņiem visiem labvēlīgs uh, pēc šīs tikšanās. Un Cīnīsimies visi kopā. Mēs nerunājam tikai par vienu cilvēku, par manu tēvu, par vienu reliģiju, par vienu kopienu. Mēs runājam par visu cilvēci, par humanitāru, universālu jautājumu. Ja tas uh, ir noticis ar mani, ar manu ģimeni, tas var notikt ar jebkuru citu uz šīs planētas. Un ir pienācis laiks būt vienotiem. Paldies! Thank you, miss. Paldies par šo, šiem personiskiem un ļoti aizkustinošiem vārdiem, ko teica Čokar Ilham. Un tagad došu vārdu vairākiem kolēģiem no parlamenta. Un tagad uzstāsies Reinhards Butikofers, kurš vada delegāciju sadarbībai ar Ķīnu mūsu parlamentā. Paldies! Uh, Ilham kundze par šiem aizkustinošiem vārdiem, par to, ka jūs esat ieradusies, lai saņemtu balvu jūsu tēva vārdā. Eiropas parlaments ir nolēmis uh, godāt jūsu tēva cīņu par brīvību, vārda brīvību un par izlīgumu. Un Manuprāt, tā ir īpaši svarīga liecība šādai cīņai, pat tad, ja uh, ir konfrontācija ar Ķīnas uh, valsts īstenoto opresīvo apspiešanas politiku, viņš vienalga iestājas par izlīgumu. Un Mēs uh, uh, vēlamies viņu godināt, mēs uh, augstu vērtējam šādu piemēru. Un šī gada Saharova balvas piešķiršana arī parāda, kāda ir uh, uiguru situācija Ķīnā, un jūsu tēvs ir nenogurstoši strādājis viņu labā, uiguri tiek apspēsti dažādos veidos, bet jāatzīst, ka viņi cieš uh, no uh, policijas, kas uh, valsts uh, represijām, un tās ir uh, stingrākās represijas, kādas šobrīd pasaulē pastāv. Cilvēki tiek vajāti tādēļ, ka viņi piedara uh, noteiktai etniskai grupai vai reliģijai. Eiropas parlaments vienmēr ir apņēmīgi uzsvēris, ka Eiropas Savienībai un mums kā parlamenta deputātiem cilvēku tiesību aizsardzība ir mūsu ārpolitikas centrā. Tas, tā ir daļa no mūsu DNS. Mēs pastāvīgi un nenogurstoši pievēršamies eh, tādām lietām kā jūsu tēva lieta vai citu uiguru vai uh, musulmaņu uh, pārstāvjiem Sinžaņā vai uh, citviet pasaulē, ja viņi ir pakļauti apspiešanai. Un mēs ne tikai pievēršam uzmanību šai situācijai, bet veicam arī apņēmīgus soļus, lai atbalstītu uh, šo cīņu. Parlaments ir iestājies par to, lai tiktu izveidots uh, globāls sankciju mehānisms gadījumos, ja tiek pārkāpts cilvēktiesības. Šāds mehānisms pagaidām vēl nepastāv ārpus Eiropas Savienības, bet bet ir pozitīva attīstība. Jaunais uh, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Jozefs Borels uh, aicināja uh, vispārējo lietu padomi strādāt pie šāda uh, globāla sankciju mehānisma izveides. Un šis lēmums ir jāpieņem gan padomēji, gan parlamentam, lai uh, tiesību akts stātos spēkā, bet mēs ceram, ka tas tiks panākts varbūt nākamā gada laikā. Un tad mēs vēl uh, apņēmīgāk uh, varēsim atbalstīt cīņu par cilvēktiesību ievērošanu. Vēlreiz eh, jums sirsnīgi pateicos par jūsu veikumu, par to, ka jūs apliecināt ticību mūsu kopīgiem principiem, un es eh, vēlos paust cerību, ka jūsu ģimene tiksies ar jūsu tēvu, kad viņš eh, atgūs brīvību. Paldies Rēnhardam Butikoferam tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvi katram trīs minūtes. Vispirms Mihēls Gallers no Tautas partijas grupas. Paldies par jūsu aizkustinošo uzrunu un par to, ka jūs pastāstījāt par jūsu tēva cīņu gadu gaitā. Ja eh, kāds atbilst eh, šīs balvas kritērijiem, tad viņš uh, par laimi vai diemžēl pilnībā atbilst šiem kritērijiem. Viņš ir apdraudēts uh, tādēļ, ka viņš cīnās par pamatotu mērķi ne tikai Ķīnā, bet visā pasaulē. Un tāpat kā citi laureāti, kā visi laureāti un kandidāti, viņš ir pelnījis šo balvu. Mēs parlamentā esam apsprieduši to, kā mēs e, varētu palīdzēt, ne tikai piešķirot balvu, bet arī runājot par uiguru kopienas likteni, esam arī pieņēmuši rezolūcijas, pauduši savu nostāju un uh, Arī esam prasījuši no Ķīnas varas iestādēm, eh, tās apgalvo, ka tās ir brīv nometnes, kurās cilvēki dodas brīvprātīgi mācīties. Tad uh, prasījām nodrošināt piekļuvi žurnālistiem, ANO pārstāvjiem, uh, iespēju iepazīties ar situāciju uz vietas lai pārbaudītu, vai šie cilvēki uzturas tur brīvprātīgi, vai šis miljons cilvēku tiek uh, turējušais nometnēs pret viņu gribu. Un mēs uh, uzskatām, ka tā tas ir, un mēs vēlamies noskaidrot, kāda ir šo cilvēku reālā situācija šais nometnēs. Arī šajās nometnēs tiek ražotas preces, kas tiek eksportētas uh, Un mums ir jānodrošina tas, lai neviens Ķīnas uzņēmums, kas eksportē ražojumus, kur izgatavot izņemo, izmantojot šādu nebrīvē aizstošu darba spēku, lai šādas preces nekad nenonāktu Eiropā. Es gribētu zināt, ko jūs zināt par to, vai esat uh, saņēmusi informāciju par šādu praksi un vai ir nodrošināta uh, šajās uh, nometnēs ieslodzītajiem uh, iespēja tikties ar, ar advokātiem. Ja es saprotu, jūsu tēvs atrodas parastā cietumā, nevis šādās uh, nometnēs un uh, mēs vēlētos saņemt papildu informāciju un arī uh, gribētu zināt, vai uh, iesaisti šajās nometnēs esošie cilvēki arī var sazināties ar ārpasauli un vai notiek informācijas aprite. Paldies par jūsu jautājumiem! Vispirms es eh, jums pilnībā piekrītu par to, ka ir jānodrošina atklātība attiecībā uz šīm eh, pār, iz, eh, pārapmācības nometnēm. Ja tie, tā, tie ir izglītības vai apmācības centri, tad tie būtu jāuzskata par skolām, un tad cilvēkiem būtu tiesības doties māju, kad vien, viņi vēlas, vai arī ja viņi ir slimi, tad eh, neiet uz skolu. Bet uh, cilvēki, kuri ir nosūtīti uz šīm nometnēm, ir se, eh, vecumā virs 70 gadiem, citi ir jaunāki par 20 gadiem, ir arī uh, ārsti, futbolisti, dziedātāji, un cilvēkam ir bijusi, bijuši jau labi darbi, un kuriem nekāda papildu izglītība nemaz nav nepieciešama. Un arī būtu labi, uh, ja citu valstu pārstāvi varētu apmeklēt uh, šīs nometnes un arī, ja Ķīnas varas iestādes informētu iedzīvotājus, kas notiek ar uiguru kopienu uh, šai valstī, jo cilvēkiem vienkārši nav pieejama patiesa informācija. No, uh, tiek īstenota preses cenzūra. kad jūs uh, runājāt par sankcijām pret uzņēmumiem. Es uh, neuzskatu, ka būtu nepieciešams sankcijas vērst pret Ķīnu, jo Ķīna ir uh, diža valsts un ir ļoti strauji attīstījusies pēdējo gadu laikā. Un uh, Eh, Katrai valstī ir jāspēj nodrošināt arī finansiālu ieguvumu saviem pilsoņiem eh, un ne tikai Eiropas, ne, bet arī citas pasaules valstis nevajadzētu pakļaut finansiālām sankcijām, bet būtu liederīgi noteikt sankcijas ražojumiem, kas ir izgatavoti koncentrācijas nometnēs. Pēc jaunākās informācijas mans tēvs atrodas uh, izolatorā, cietumā, vieninieka kamerā, bet uh, informācija ir par 2017. gadu, kad man ģimenes locekļi varēja ar viņiem, ar viņu tikties. Uh, Uh, parasti ieslodzītos var apmeklēt uh, tuvinieki reizi mēneši, mēnesī. Manu tēvu varēja apmeklēt reizi trīs mēnešos, bet pēc tam, kad šī informācija par koncentrācijas nometnēm tika izplatīta, vairs nebija iespējas tikties ar manu tēvu un pat nav zināms, vai viņš atrodas tagad cietumā vai koncentrācijas nometnē vai kādā uh, citā uh, struktūrā pat nav zināms, vai viņš vēl ir dzīvs. Un tādēļ citu, citām valstīm būtu jāvēršas pie, cī, pie Ķīnas, prasot ne tikai man tēvu atbrīvot, vai tad vismaz nodrošināt iespēju ar viņu tikties. Saskaņā ar Ķīnas likumu Uh, likumiem uh, ir jānodrošina iespēja tikties ieslodzītēm ar ģimenes locekļiem. Santos kundze, es runāšu portugāļu valodā. Vispirms es vēlos sveikt Džoharu Ilamu mūsu vidū Viņa ir apņēmīgi cīnījusies par uh, sava tēva atbrīvošanu un uh, arī cīnās par uh, savas tautas brīvību. Viņas uh, tēvs tika pēkšņi arestēts, un tas mums bija kā satricinājums. Jūs jau kopš agras jaunības esat cīnījusies par savas ģimenes brīvību, bet jūsu rīcībā ir ļoti ierobežots arsenāls. Jūsu galvenais ierocis ir vārdi, kaut arī vārdi var būt ļoti bīstams ierocis. Jūs uh, iestājaties par uh, taisnīgumu un brīvību un esmu pārliecināta, ka jūsu tēvs ar tādu pašu enerģiju turpinās uh, cīņu par savas tautas tiesībām. Sinģaņā notiekošais ir absolūti nepieņemams šīs uh, koncentrācijas nometnes tiek uh, dēvēts par izglītības vai apmācības centriem, patiesībā tur notiek kultūras genocīds. Un uh, šis kultūras genocīds ir vērsts pret jūsu tautu. Un uh, Eh, vēršas plašumā represijas, eh, ko īsteno Ķīnas valdība. Tāpat eh, notika, notiek vēršanās pret tibetiešiem un uh, arī tās pašas atbildīgās amatpersonas ir darbojušās gan Tibetā, gan tagad Sinģeņā, kāda dīvaina sakritība un uh, joprojām turpinās uh, cilvēku tiesību pārkāpumi. Cerams, ka uh, Eiropas parlaments pieņems lēmumus par sankciju noteikšanu. Situācija ir ļoti nopietna un mūsu uh, Mēs esam gandarīti, ka jūs esat varējusi ierasties, lai saņemtu Saharova balvu. Jautājums, kas būtu jādara, lai eh, rastu risinājumu cilvēku tiesību situācijai Ķīnā? Vai jūs vēlaties atbildēt? Liels paldies! Vispirms gribu teikt, ka neesmu politiķe, nezinu, kā valsti pārvalda Ķīna ir spēcīga valsts, un Ķīnā var nebaidīties no vienas, divām vai desmit valstīm, bet ja visas valstis ir iesaistītas, ja visas valstis vienoti prasa atbrīvot uh, nometnēs ieslodzītos, tad esmu pārliecināta, ka Ķīna ieklausīsies, jo ir uh, cilvēki, uh, kas strādā Ķīnas valdībā, dos šādu padomu. Visa pasaule prasa, lai mēs mainām attiecību pret uiguriem, un ja šī situācija nemainīsies, tad arī mēs cietīsim. Un es domāju, ka Ķīna ieklausīsies šādā padomā, bet, lai to panāktu, ir jābūt iesaistītām daudzām valstīm, ne tikai Savienotajām valstīm Eiropai, bet vēl daudzām citām valstīm pasaulē. Ja visi pilsoņi būs aktīvi iesaistījušies, es nedomāju, ka Ķīna vienkārši turpinās rīkoties un neklausīsies. Riņu grupas vārdā. Johams kundze. Es un uh, Kučuk kungs esam uh, šai kampaņā iesaistījušies jau kopš 2017. gada, kad uh, jūs tēvs saņēma starptautisko liberāļu brīvības balvu. Un tad arī sāka izplatīties baumas par šīm nometnēm un mēs saņēmām ar vien vairāk pierādījumu pēdējo divu gadu laikā par, uh, par šo nometņu pastāvēšanu. Un arī uh, žurnālisti uh, ir mūs informējuši, ir cilvēki, kur pat ir redzējuši šīs nometnes. Un tas ir ļoti rupšs cilvēku tiesību pārkāpums Un tādēļ es biju apņēmības pilns atbalstīt šo nomināciju. Ķīnas vēstniecība Londonā mani uzaicināja uz tikšanos, un viņi gribēja panākt, lai es atsaucu šo nomināciju, bet uh, es absolūti tam nevarēju piekrist. Man tika teikts, ka viņš esot separātists un noziedznieks un nav pelnījis saņemt balvu. bet eh, es uzdevu vienu jautājumu un uz to es nesaņēmu negatīvu atbildi, vai būtu iespējams atjaunot tiesības uz tikšanos ar ģimeni un tikšanos ar advokātu. Un patiesībā neviens nezina, vai kāds ir apmeklējis uh, Ilhamu jau uh, divus gadus ilgi, vai ir bijušas kādas tikšanās, un šeit mums būtu jāsasniedz progress. Kādai, jūsuprāt, vajadzētu būt mūsu attieksmai pret Ķīnu, lai panāktu šo apmeklējumu tiesību atjaunošanu? Mums arī izdevās uh, gūt panākumus attiecībā uz citiem laureātiem. Liels paldies! Es runāju manas grupas vārdās un priecīgs dzirdēt, ka daudz cilvēku sagaida atbalsta uiguru minoritātes aktivitātes Ķīnā. Es esmu priecīgs redzēt jūs šeit par spītām, ka kopš 2017. gada nesat spējusi tikties ar Ilham Tohti. Mēs neko nezinām par viņu stāvokli, bet mēs vienmēr vēlamies cerēt. Un viņš ir uh, vienreizējs piemērs, kā cilvēks var saglabāt savu cieņu. Es domāju, apmeklējumu tiesību atjaunošana mums ir būtiska prasība. Protams, mēs turpināsim cīņu, cenšoties panākt uh, vairāku spēku mobilizēšanu, lai viņš tiktu izbrīv, um, atlaist brīvībā no cietuma. Taču kāda jūsu skatījumā ir sadarbība ar Ķīnas valdību? Vai jūsu skatījumā tā mūsos ieklausīsies īpaši pēc šīs Eiropas parlamenta balvas piešķiršanas ceremonijas? Ko šī Saharova balva, tās piešķiršana jūsu tēvam reāli var mainīt? Kā jūs domājat? Lūdzu. Ilhams Kunz, jūs man uzdevāt ļoti sarežģītu jautājumu, jo, diemžēl, es nestrādāju Ķīnas valdībā, es nevaru paredzēt viņu domgājienu, taču es ārkārtīgi, ārkārtīgi pozitīvi noskaņot cilvēks esmu, tāpat kā mans tēvs. Es vienmēr ceru uz pozitīvu iznākumu. Tāpēc es arī turpināju savu darbību līdz pat šim brīdim. Vispirms atbildēšu jūsu jautājumu. Situācija ir tāda. Viss ir savā starpēji saistīts. Ko es ar to domāju? Ko es vēlos teikt? Kaut arī manai ģimenei, tā sakot, ir atļauts apmeklēt. Eh, man tā viņa baidās atgriezties Uigu reģionā tieši šo koncentrācijas nometņu dēļ. Pārējie mans ģimenes locekļi ir piedzīvojuši to, ka vēl citi cilvēki ir nosūtīti uz nometnēm. Daži ir atgriezušies, daži nē. Mans, eh, mana māsīca tika apsūdzēta un ieslodzīta uz desmit gadiem par to, ka viņa savā rakstā izmantoja savu mana tēva attēlu. Un skaidrs, ka tas izraisīja vēl lielākas bailes mūsu ģimenei lielākais cilvēks, vienīgais cilvēks, es esmu tā, kas ir ASV, ārpus Ķīnas, līdz ar to es baidos mazāk. Protams, būtu lieliski, ja ģimenei tik pie šīs tiesības pastāvīgi biežāk apmeklēt man tevu, taču tas uh, liek uzdot jaunu jautājumu, vai mana, manas ģimenes locekļi var atgriezties Uiguru reģionā, nebaidoties, ka viņi arī tūlīt patiks nosūtīti uz koncentrācijas nometnēm. Vai kaut ko var darīt, lai mans ģimenes locekļiem nebūtu no tā jābaidās. Un uz to es nevaru atbildēt. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Taču, protams, būtu lieliski, ja ģimenes locekļiem tik piešķirs tiesības regulāri apmeklēt man tāpat mans brālis, nu pat viņam apritēja 13 gadu, viņš dzīvo Pekinā, un viņš pat baidās pamest savu pilsētas kvartālu Pekinā. Viņš ir tikai 13 gadu vecs. Tas ir katra jaunieša visaktīvākais vecums. Visi viņa draugi brīvdienās vasarā kaut kur dodas prom, bet viņš ir tā kā norobežojies mūsu Pekinas dzīvoklī, jo viņš ļoti baidās doties prom no tā. Uh, Tepat nav runa par atgriešanos Uigu reģionā. Viņš vispār baidās spērt soli ārpus no tā kvartāla pilsētā, kur mēs dzīvojam. Pat no tā viņš baidās. Es nevarēju, es nevarēju gadiem runāt patieši ar maniem ģimenes locekļiem, jo viņi no tā baidās. Viņi baidās, ka tad, ja viņi runās ar mani, viņi izraisīs Ķīnas valdības dusmas un tas viņu stāvot pasliktinās. Ja Ķīnas valdība var apsolīt. Kaut ko, lai manas ģimenes locekļiem nebūtu šādi jābaidās, tas būtu lieliski, un es būtu ļoti priecīgi par to, ka, ka tā ir noticis. Es aizmirsu jūs jautājumu, atvainojos, saka Ilkam Kunz, vai jūs varētu atkārtot lūdzu? Jautājums bija būtībā par Saharo balvu. Kā ko par to domā Ķīnas valdība un kā tā iz, mainīs jūsu tēvu likteni. Kā jau teicu, sākumā es esmu pārliecināta optimiste un es ceru, ka šī balva var labvēlīgi ietekmēt man tēvu likteni un arī uigurs stāvokli. Taču es nezinu, kas tieši notiks, taču esmu pārliecināta par to, ka šī balva pievērsīs uzmanību manam tēvam visā pasaulē, un tas mums tagad ir vajadzīgs visvairāk visas pasaules uzmanība. Kad citas valstis apjautīs, ka Eiropas parlaments piešķīrs manam tēvam šo balvu, atzīstot uiguru pašreizējo stāvokli, tad citas valsts arī var atbalstīt šo lietu. Un tas būs iedrošinošs uh, notikums arī citām valdībām un citu valsts pilsoņiem. Es ceru, ka tas liks arī Ķīnas valdībai naklē ar kādu labāku lēmumu. Es tiešām tā ceru. Lielas paldies! Thank you! Paldies! Es saprotu, Lutīkofen kungs, ka jūs jau runājāt zaļo grupas vārdā, vai šeit ir kāds no ID grupas klāt? Iedimtāti un demokrātija? Nē, nav. Labi, tad pārējiem pie ECR grupas uzstāsties Anna Fortīga un Hermans Terčs. Paldies, priekšsādātāji! Ilham kundze, liels paldies, ka pastāstījāt mums par situāciju, ka esat mūsu viešņa. Mēs uh, uzskatām, ka jūs tēvs ir mm, drosmīgs, cēlsirdīgs cilvēks, un es redzu, ka jūs lieliski iestājāties, iestājāties par viņa lietu, par jūsu tautas lietu. Taču vēlos to paplašināt, attiecināt uz visu Ķīnas tautu, kas cieš komunistu sistēmas valgos. Es esmu poliete, un tas nozīmē to, ka esmu pieredzējusi, mana ģimene ir pieredzējusi, mana tauta ir pieredzējusi to pašu sistēmu. Un īstenībā es esmu pārliecināta par to, ka Saharova balva var kaut nedaudz mainīt jūsu tēva likteni. Es tāpat uzskatu, ka mūsu kopīgais spiediens var panākt brīnums. Tomēr es uzskatu, ka starptautiskajai sabiedrībai, kas atmasko šādu, vai, eh, šādu veidu piemērus un nepārprotami norāda uz to, ka jūsu tēvs ir īpašas, eh, ārkārtīgi cietsirdīgas mašinērijas upuri. Šī mašinērija strādā pret tautu pret uh, cilvēkiem uiguriem Sinzenas autonomajā reģionā. Šis reģions ir īpašs, jo tur notiek īpaši cilvēktiesību pārkāpumi. Tiek apspiesta vesela kopiena, vesela minoritāte, bet patiesībā šī apspiešana ir daudz plašāka, un jūsu tēvs tiek vajāts, jo viņš ir uigurs, jo viņš ir zinātnieks, jo viņš ir elites loceklis šajā sabiedrībā. Un viņš ir arī drosmīgs cilvēks, kas spēj stāties pretī šai sistēmai. Tātad liels paldies! Esmu arī pateicīga par jūsu tēvu un par jūsu klātbūtni šeit mūsu vidū. Paldies! Paldies, Hermans Terčs, lūdzu. Es runāšu spāņu valodā. Paldies! Labvakar! Mēs esam ārkārtīgi priecīgi jūs iede, redzēt šeit. Mēs esam gandrīt par to, ka jūsu tēvs ir saņēmis šo ļoti svarīgo balvu. Tas ir nepārprotams signāls jo tas, ar ko saskaramies šeit, ir totalitārā režīma upuru masa un totalitārismu piekritēji vajā mi minoritāti mazākumu, bet cilvēki mm, saglabā savu pašcieņu, un te ir par to runa. Jūsu tēvs nepata, nepamatoti tika apsūdzēts. Pirmkārt, viņš vesels divus gadus nav redzēts, jūs to pamatot teicāt. Un parasti cilvēki domāja, ka Ķīna ir nesakaujams goliāts, taču patiesībā arī Ķīna nav nesakaujama. Ja mēs paskatāmies uz intelektuālā īpašuma tiesībām jau ir bijušas lietas pret Ķīnu šajā jomā. Mēs vēršamies pret šo ienaidnieku un uh, viņš nevienmēr gūst pārsvaru, piemēram, intelektuālā īpašuma jautājumos. Un arī Ķīnai būs uh, jāpārtrauc uh, savu totalitārismu režīmu darbība, apcietinot vesels minor, minoritātes pārstāvjus. Mums jārīkojas kopīgiem spēkiem, un mēs nedrīkstam um, pieļaut, ka Ķīna patvaļīgi rīkojas. Tas jau ir noticis gadu desmitiem arī starptautiskajā tirsniecībā. Starptautiskā kopiena gadiem nedarīja neko, tāpēc šīs balvas piešķiršana jūsu tēvam ir būtiska signāla nosūtīšana. Tas tiešām ir gaisma tuneļa galā. Lielas paldies, Tečkungs. Anna Fotīga, vai jūs vēlaties pakomentēt? Nē, labi. Tad, ko NGL, NGL grupas vārdā Urban Krespo kungs. Paldies. Priekšstādātāji. Apsveicu Lūdzu, ka iestājoties par cilvēktiesībām, par uiguru minoritātes cilvēktiesībā. Es piekrītu iepriekš izskanējušajiem. Iespējams, mums būtu ideāli pasauli, ja mums nevajadzētu šāda veida balvas vispār piešķirt. Vai tas būtu Ķīnā vai citā valstī. Protams, mums jāskatās, kāda situācija ir arī citur. Diemžēl šīs balsts pat laban ir vajadzīga. Reizēm šīs balvas tika piešķirtas pievarot aci uz lielākiem pārkāpumiem. Tā bija liekulība. Paskatieties Sahrau balvu 2015. gadā, kad tā tika piešķirta Saudārābijas blogeram. Mēs norādījām ar pirkstu uz cilvēku tiesību uh, trūkumiem Sauda Arābijā, bet mēs lieklīgi turpinājām tirzniecības attiecības ar Saudārābiju, un tā ir noticis daudzos gadījumos, kā ir ar Safiju kundzi, uh, kungu no Marokas. Viņš bija cilvēktiesība aktīvists. Mēs tomēr nobalsojām par privās tirniecības nolīgumu noslēgšanu ar Maroku. Tā ir pašā laikā. Tie ir vienkārši dubultie standarti Eiropas Savienībā. Uh, un tā mēs graujam šādu veidu balvu vērtību. Tomēr noslēgumā vēlos teikt šādi. Ir bijuši arī citi finālisti, kur kandidatūras izskatījām šai balvai, piemēram, pārstāv no Brazīlijas. Bija arī runa par aktīvistiem, kas cīnās par vidas aizsardzību Brazīlijā. Brazīlijā stāvoklis ir ārkārtīgi sarežģīts sistēmisko cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, sistemātisko cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Tas nav nekas banāls, tāpēc, ka Eiropas Savienība turpina vadīt sarunas par brīvās tirnesības nolīgumu ar Brazīliju, ar šo valsti, kas klāja pārkāpt cilvēktiesības. Un Brazīlija pat neparakstīja kops vienošanos Parīzē kaut arī mums ir ārkārtēji situēta šajā jomā, tātad vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs, es ceru, ka mums vairs nebūs jāpiešķir šāda veida balvas. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad vārds uh, pie politiskajām grupām nepiedarošiem, kas vēlētos izteikties. Neviens nevēlas izteikties. Nu, labi, vai jūs vēlaties pakomentēt? Labi, tad uh, otrā uzstāšanās kārta. Vai tagad vēlaties ko teikt? Turpināt? Nu, labi. Tagad mm, kolēģi, kas vēlas izteikties otrajā kārtā, Mohamed Kūns ir pieteikusies. Mm, Mohamed Kungs, es atvainojos, saka priekšstādātājs. Labi, lai nu būtu, esiet sveicināta Ilham Kunze Eiropas parlamentā. Protams, jums šis brīdis ir grūts. Es gribētu kaut jūs, jums šeit nebūtu jābūt, ka jūs varētu būt mājās ar savu tēvu, ka mums nebūtu vajadzīga šāda balva. Taču tādā pasaulē, kādā dzīvojam pat laban, sakra balva ir vajadzīga vairāk jak, nekā jebkad agrāk, un arī Eiropas parlaments, Eiropas Savienība ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk. Un es vienīgi jums varu novēlēt spēku arī turpmāk. Es esmu paskatījies šo bukletu. Jūsu tēva vārds būs šajā bukletā. Un tas būs līdzteks uh, tādiem cilvēkiem kā um, Lala Jusef Zāla, Zai Kofi Anans, Nelsons Mandela, šādām ievērojam personībām. Palieciet spēcīgi arī turpmāk, jo mēs jūs atbalstīsim ne tikai parlamentārieši, bet arī Mezuls Ozu, Vācijas futbolis, kurš spēlē arsenālu futbola komandā Premjera līgā arī iestājas par jūsu tēvu. Tātad jūsu kampaņa, jūsu tēva atbrīvošanai kļūst arvien populārāka, atainojot netaisnību Ķīnā. Un arī mani kolēģi Fins Beljons strādājas pie šī jautājuma daudz vairāk gadu nekā es. Bet jautājums ir tāds. Ja jums uh, būtu iespēja izteikt trīs vēlēšanās Eiropas parlamentam. Kuras trīs vēlēšanās jūs izteiktu? Ko mēs individuāli un arī kā Eiropas uh, parlaments un savienība varētu darīt? Orbán Krispo uh, kungs, tad, bet lūdzu izslēdziet savu mikrofonu vispirms. Paldies. Trīs vēlmes. Kas tās trīs vēlēšanās būtu? Ilham kundze turpina. Es neesmu par to domājusi. Man bija zināmas prasības, um, kas man prātā bija ienākušas. Es būtībā pati audzināju savu uh, brāli, es tev viņam pienu maisīju un mainīju autiņus. Mēs esam ļoti cieši saistīti. Bet tā kā Ķīnas valdība ir ilgstoši īstenojis savu vajāšanu. Viņš ir, mans brālis ir ļoti jauns, tikai 13 gadu, bet viņam jau ir sirds problēmas. Pēc diviem pusgadiem viņam būs jādodas uh, vidusskolā saskaņā ar Ķīnas um, politiku. Viņam būs grūti uh, strādāt, um, iestāties vidusskolā savā pilsētā, kurš tagad dzīvo, viņš tad tiks nosūtīts atpakaļ uz Uiguru reģionu tur Viņu tikai varēs mācīsies, bet neviens no mūsu ģimenes neuzskata, ka tas ir droši. Tad pirmais, ko es gribētu lūgt no Eiropas parlamenta atbalsta manam brālim. Es domāju, jūs iespējams varat, iespējams varat viņam palīdzēt, lai viņš mācīties jebkurā vidusskolā Pekinā, kur viņš pat labāk dzīvo, lai viņš tur varētu mācīties bez bailēm. Tā ir viena lieta. Otrā vēlme. Es vēlētos, lai Eiropas parlaments palīdzētu man uzzināt, kur atrodas mans tēvs. Ja viņš ir drošībā, tas būtu lieliski. Būtu labi, ja viņš, ja es saņemtu video, kur viņš saka datumu, kādu teikumu, kas man apliecinātu to, ka ar viņu viss ir kārtībā. Lai tas nebūtu kāds video, kas ir uzfilmēts pirms pieciem gadiem, tas būtu lieliski. Treškārt, es vēlētos, lai Eiropas parlaments izvērš sankcijas lai pieprasītu sankcijas pret Ķīnas valdību, jo tā, tajā arī Ķīnā ir ieslodzījuma nometnes. Es zinu, ka arī citi uiguri vēlētos to no manis prasīt, lai šāds nometnes tiktu slēgts. Paldies! Kolēģi, vēl viens no jums vēlas izteikties, ja būkundze. Varbūt kādu esmu palaidis garām, jūs arī? Jembūkundze un vēl viena kolēģe. Paldies! Pr Eh, labvakar, Ilham kundze, paldies, ka šodien esat ieradusies Eiropas parlamentā. Es uh, vēlos uzteikt gan jūsu, gan jūsu tēva drosmi un uzslavēt arī visus uigurus. Un, uh, ja mēs runājam par Ķīnu un cilvēktiesībām, protams, uzreiz uh, ienāk prātā arī uiguru problemātika, tāpat kā Tibeta. M, Hongkonga un Taivana, bet eh, Uiguri ir tādā ļoti īpašā situācijā. Ķīnas valdība pret viņiem vēršas ļoti asi. Vai uh, ir kaut kādi tādi kopīgi uh, eh, cīņas centieni vēršanās, organizēt vēršanās no Uiguru puses pret uh, šo opresīvo režīmu? Paldies! Could the translator please repeat the last question? Jembū kundze, vai jūs varētu atkārtot savu pēdējo jautājumu? Alors, je demandais s'il est... Es gribēju pavaicāt, vai ir nu, kaut kāda organizēta vai tāda cīņa, eh, vēršanās pret šo režīmu eh, kopīgi taivaniešiem, hongkongiešiem, tibetiešiem un arī uiguriem. Un ja nē, eh, tad kā varētu varbūt to īstenot? Paldies! Um, I don't personally, uh, I haven't personally been in touch with any um, people. Es neesmu sazinājusies ne ar vienu no Hongkongas. Man ir daži draugi no Taivanas. Es domāju, ka gan uh, Hongkongas pilsoņi, gan arī uiguri uh, cieš ļoti lielā mērā no vienām tām pašām problēmām un bet uh, Hongkongā pēdējo gadu laikā viņiem bija piekļuve uh, mediju brīvībai un uh, pirms uh, arī Hongkongas pilsoņi tika ieslodzīti, viņi varēja medijos uh, paust savu viedokli un es ļoti Abrīnoju tos cilvēkus, kas piedalās demonstrācijās, viņi nepadodas. Es abrīnoju viņu drosmi un es patiešām vēlētos, lai arī uiguriem būtu iespēja piedalīties demonstrācijās plecu pie pleca ielās un piemēram, desmit cilvēki jau tur kaut ko mēģināja protestēt un jau viņus apsūdzēja ekstrēmismā nekavietos Ķīnā. Es domāju, mums visiem ir viens mērķis. Mēs nemēģinām cīnīties pret Ķīnu vai tās valdību. Mēs vienkārši vēršamies pret šo uh, šausminošo Ķīnas valdības izvērsto režīmu, pret minoritātēm, uh, arī Ķīnas kristiešiem un citām uh, grupām. Vienalga, mums visiem ir vienādi mērķi, vienalga, lai kurai kopienai mēs arī nepiedarētu, proti šī attieksme pret uh, savas valsts iedzīvotājiem, tas pat nav politizēti. Un vienā no savām pēdējām atbildēm es teicu, tam nav nekāda sakara ar politiku. Mēs runājam par humānismu. Es uzskatu, ka Ķīnas valdībai vajadzētu to apiekt. Ja visas valstis uz to norāda, nu tad viņi kaut ko ir izdarījuši, tomēr nepareizi. Viņi nedrīkst uh, slēpt, uh, turpināt slēpt patiesību no saviem pilsoņiem. Paldies! Paldies! Heidsberger Fafānas kundze lūdzu. Paldies! Es gribēju no visas sirds uh, jums pateikties, ka esat ieradusies. Uh, jūsu vārdu par jūsu tēvu man ļoti aizkustināja. Un es domāju, viņš noteikti var ar jums lepoties ar savu drosmīgo meitu, kura patiešām ir reāli apdraudēta. Un uh, jūs arī uh, teicāt, ka jums draud briesmas, ja jūs mēģināt sazināties ar savu tēvu. Uh, un visai jūsu ģimenei ir jāmaina, jābaidās ar jums sazināties. Es saprotu, ka tās ir vienkārši, tas ir tāds, um, tā ir morāla spīdzināšana. Ja mēs runājam par balvas piešķiršanu, tas uh, patiesībā ir simbols, lai atbalstītu visus brīvību sludinošos uh, praviešus pārnestā nozīmē, lai. Uh, cilvēki varētu turpināt dzīvot saskaņā ar savu pārliecību un savu ticību. Mēs izrādām cieņu jūsu tēvam, un viņa vienīgais noziegums ir uh, savu viedokļu paušana, runāšana un runāšana, vārdi. Tas nav ierocis, kas nodara sāpes, bet tas ir ierocis, kam ir jāpiespiež jūsu valdību rīkoties. Jūs jau uh, pieminējāt savus trīs vēlēšanās, nu pat uh, Varbūt. Jā, nu es esmu tāda ierindas deputāte, bet ja mēs visi būsim vienoti, mēs varēsim eh, varbūt vismaz vienu vēlēšanos piedalī, piepildīt, proti runājot par jūsu brālīti. Mazs zēns, kam ir 13 gadi, viņš nevarēs varbūt turpināt savas mācības. Nu, tas ir vienkārši ļoti, ļoti bēdīgi. Un varbūt, ka arī Ķīnā tiek svinēta starptautiskā bērnu tiesība diena. Varbūt, ka vienā dienā mēs varēsim dzīvot tādā pasaulē, kur uh, bērni varēs uh, dzīvot, kā bērniem pienākas. Nu, 13 gados visā pasaulē iet uh, satikties ar saviem draugiem, uzspēlēt futbolu un tā tālāk. Es domāju, ka tas varbūt varētu būt arī, tā varētu būt visjaukākā dāvana, ko mēs varētu jūs tēvam pasniegt. Paldies! Madam Ilhan. Ai, Ilhan kundze. Liels paldies par jūsu jaukajiem vārdiem. Tas man ļoti aizkustina. Kolēģis, I see no further. Kolēģi, neredzu, ka vēl kāds vēlētos runāt. Vai kāds vēl grib kaut ko pateikt pašās beigās? Ilhams kundze, jā, es gribēju pateikties visiem klātesošajiem. Paldies, ka ieradāties un Paldies, ka arī manī ieklausījāties. Paldies par visu jūsu atbalstu manam tēvam un viņa cīņai. Tas man nozīmē ļoti, ļoti daudz. Paldies! Thank you, colleagues, but thank you also. Paldies, paldies Ilmhans kundzei, ka esat ieradusies. Paldies par šiem aizkustinošajiem vārdiem. Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu tēva drosmi, tāpat kā jūsējo, ka esat ieradusies Eiropas parlamentā. Marijas arēnas un Tomas Tobē vārdā tagad sēdi beigšu, un kolēģi tiekamies rītdien eh, pusdienas laikā ceremonijā. Paldies!